Szanowni Państwo, pozwalam sobie... Dāmas un kungi, atļaušos eh, atklāt mūsu pirmo sēdi. Reģionālās attīstības komitejas pirmā sēde jaunajā sasaukumā no 9. gada līdz 13. Saka priekšsēdis. Gribu visiem atgādināt, ka Reģionālās attīstības komiteja šajā sastāvā eksistē tikai kopš otrā parlamenta sasaukuma. Pagājušā sasaukumā šī komiteja bija apakškomiteja, transporta komitejas apakškomiteja. Vai, eh, es atvainojos, tātad bija mums komiteja transporta un reģionāla jautājuma komiteja apvienot. Un Tagad mums ir piecu gadu pieredze eh, kā patstāvīgai komitejai. Eh, šī, šīs būs eh, otrais sasaukums, kurā mēs strādāsim kā patstāvīgai komitejai. Un man ir liels prieks atklāt šo mūsu pirmo sēdi. Parlamenta priekšsēdus un vicepriekšsēži vairs te nav visi eh, mūsu komitejā. Es biju iepriekšējā sasaukumā vicepriekšsēdis, un tāpēc man tagad ir šis godpilnais uzdevums turpināšu angļu valodā. Eh, atgādināšu jums par komitejas biroju eh, vēlēšanām. Vispirms, protams, mums būs jāievēl biroja priekšsēdis, tad vicepriekšsēži Ļaujiet man uh, saskaņā ar reglamentu teikt, ka ja mums ir uh, viens kandidāts, uh, tikai uz katru amatu, tad mēs varam ar aklamāciju to ievēlēt. Bet, uh, ja kāds pieprasa aizklāto balsošanu, ir vajadzīgi astoņi deputāti, kas to pieprasa, un tad tas var notikt. Tas attiecas uz priekšsēžu un vicepriekšsēžu ievēlēšanu. Tagad es gribētu ķerties pie balsošanas. Vispirms mums gan sniedzot informāciju par kvorumu. Mums jākonstatē kvorums eh, balsošanai. Lūgšu Džerd mums sniegt šo informāciju, vai mums ir kvorums. Jā, saņēma informāciju, ka kvorums esot. balsot par jaunā, jauno priekšsēdi. Tagad uh, aicināšu kandidatūras nosaukt priekšsēžamatam. un aicināšu grupu pārstāvs, politisku grupu pārstāvs mums eh, informēt par kandidatūram. Lamberts van Listelroja kungs, EPP grupas koordinators. Paldies, priekšsēž kungs. Eh, ar prieku sniegšam šo informāciju. Reģionālās attīstības komiteja tiešām ir svarīga komiteja, eh, kurai tagad ir otrs sasaukums, kā pats komiteja, un uh, eh, EPP grupas vārdā es gribētu Hübners kundzi ierosināt, uh, kas ir jauna deputāta šeit parlamentā, bet tomēr arī īpaši augsts kvalificēta politiķe mūsu darba vadīšanai. Tādēļ mēs ierosinam Danutu Hübners kundzi kā šīs komitejas priekšsēdi. Paldies! Paldies! Tagad procedūra vai reglaments paredz, ka eh, man ir jājautā, vai uh, kandidāte piekrīt eh, savai kandidatūrai. Jā, piekrītu. Paldies. Paldies, tātad kandidāte ir piekritusi. Um, esam izpildījuši reglamentu prasības tā kā citu kandidatūru priekšsēžu amatam mums nav, jo tikai politiskās grupas ir ierosināt kandidāts. Vai ir vēl kāds komentārs? Lūdzu, arī stādieties priekšā. Jā, Fransua Alfons, zaļo grupas vārdā. Mēs, protams, piekrītam grupu piedāvātajām kandidatūrām, proti EPP grupas kandidatūrai, un mēs piekritām kopā ar visiem, bet mums tomēr ir viens jautājums. Hubners kundze bija Eiropas komisāra līdz šīm, un pirmais jautājums, eh, pirmie jautājumi, ar kuriem mēs nodarbosimies, būs saistīti ar viņas iepriekšējo darbu. Un te es gribētu zināt, vai tomēr kaut kādā veidā nepārklāja šīs te funkcijas, kā mēs varētu atrisināt šo problēmu. Euh, Jā, paldies. Es gribētu uzdot jautājumu komisārs kundzei, vai jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Vēl neesmu grupas priekšsēde, tādēļ nevaru piedāvāt arī risinājumu konkrētam jautājumam, bet es varu iedomāties, ka katrā situācijā, kur šāds interešu konflikts rastos, mēs varam meklēt risinājumus attiecībā uz uzklausīšanu, ja jūs ļausiet, ja es tikšu ievēlēta par komitejas priekšsēdi, tad es varētu uh, aicināt kādu no saviem vietniekiem uh, šādu sēdi vadīt, ja kolēģi vēlētos to, tātad zaļās grupas kolēģi. Tāds varētu būt risinājums, bet es ļoti gribētu uzsvērt, ka Es ticu, ka kļūstot par Eiropas parlamentu deputātu un vadot šo komiteju, tas pats par sevi vēl nerada interešu konflikta situāciju, un es jums varu apliecināt, ka es darīšu visu, lai izolītos no situācijām, kur šāds aizdoms varētu rasties. Esmu arī pārliecināta, ka ievērojot noteikumus, reglamentu fakts kā tāds mums eh, ļaus izvairīties no šādām situācijām. Tātad eh, es domāju, mēs radīsim risinājumu konkrētai problēmai, ko kolēģis pieminēja. Paldies! Citu komentāru piebilžu nav. Tātad, ja mēs arī nav pieprasījumu aizklāt balsošanas arī, ko te es gribētu aklamācijas kārtā pasludināt uh, mūsu komitejas priekšsēdu par ievēlētu. Thank you, Mr. <laughs> So, well, thank you. Paldies. Tagad man jāturpina šīs sēdes vadība, un mūsu nākamais uzdevums ir ievēlēt eh, četrus vicepriekšsēžus. Es saprotu arī, ka ar kvorumu nekas nav mainījies, tādēļ šī procedūra mums nav jāatkārto. Un sākšu ar jautājumu, vai mums ir kandidāti pirmā vicepriekšsēža amatam. Krēls kundze, lūdzu. Paldies, Hübners kundze. Ļaujiet man eh, vispirms jums apsveikt ar Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdes ievēlēšanu. Ievēlēšana šajā matā. Vēl jums veiksmi priekšsēdes darbā un mums visiem laba sadarbība un es vēlētos, lai šī pāriešana no komisijas uz parlamentu darbu jums izdotos, un mēs kopīgi savus priekšstatus varētu uh, izstrādāt šai politikai. Un es mūsu grupas vārdā gribētu jums ierosināt Džordžo Stravakakis kungu kā pirmo vicepriekšsēdi. Manuprāt, viņš būtu labs vicepriekšsēdis, pirmais vicepriekšsēdis e, jums blakus, viņš ir no Krētas, viņš ir daudz strādājis ar struktūra politikas jautājumu, un viņš būs mūsu ierosinājums vai mūsu kandidāts pirmā vicepriekšsēžā matam. Paldies! Es arī saprotu, Konstance, ka Stavrakā, ka kungs ir piekritis kandidēt šajās vēlēšanās. Lūdzu, Stavrakā, kungs. Ģifkārši tā. Jā, es pieņemu kandidatūru. Paldies. Thank you. Thank you very... Paldies. Mans nākamais jautājums ir tāds, vai mums ir vēl kādi kandidāti pirmā vicepriekšsēžamatam? Neredzu. Tad es saprotu, ka mēs varam ar aklamāciju ievēlēt šo kandidātu. Reminded... Man tiek atgādināts, ka man būtu skaidri un skaļi jāpasaka, ka no visiem kandidātiem esam arī e, saņēmuši finanšu interesu deklarāciju, e, kas ir nepieciešama arī reglamentu prasība. Un tagad e, nākamā vēlēšana. Lūdzu nosaukt kandidāts otrā komitejas vicepriekšsēža amatam. Van Nistelroja kungs lūdzu atkal. Um, vēl... Priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt savu prieku par to, ka mēs varam pieteikt savu kandidātu otrā eh, priekšsēdāja vietnieka amatā. Es gribētu piedāvāt Markus Piperu, kas ir eh, bijis šajā parlamentā jau iepriekšējā sasaukumā un kas jo īpaši ir strādājis pie uh, jautājumiem, kas ir mūsu komitejas kompetencē, kas bija mūsu komitejas kompetencē iepriekšējā sasaukumā. Tātad tas būtu mūsu kandidāts. Vai drīkstu lūgt Markus Pīperam apstiprināt, ka viņš piekrīt kandidēt šajā, uz šo amatu? Priekšsēdus kundze arī no manas puses, vēlreiz gribu jums apsveikt ar ievēlēšanu, un es labprāt uzņemtos šo uzdevumu un strādāt kopīgā komandā ar jums. Paldies! Tātad mans nākamais jautājums būtu, vai mums ir vēl kāds kandidāts otra e, komitejas vicepriekšsēžamatam? Ja nav, acīm redzot nav, tad arī aklamācijas kārtā apstiprinām. Like Aicinu Markus tad ieņemt savu vietu šeit e, mums blakus. Paldies, un tad e, ātri nākamais punkts, trešais vicepriekšsēdus tā ievēlēšanu. Lūdzu. Președintă, în primul rând vreau să vă felicit pentru uh, noua poziție. Uh, es uh, arī gribētu jūs apsveikt ar ievēlēšanu jaunajā amatā, kā Regi komitejas priekšsēd. Un laipni lūdzam mūsu komitejā, un es gribētu teikt, ka Aldas grupa Filips Jusmanovs kundzi Eh, izvirza trešās vicepriekšēdas amatam. Husmanovas kundze bija Regī komitejas eh, locekle pagājušā sasaukumā. Viņa bija arī vicepriekšēdi, un mūsu grupa viņa atbalsta. Diemžēl viņa šodien nevar būt klāt personisku sarežģījumu dēļ. Viņa atvainojās par to, un aicina man, eh, eh, lūdz man eh, izteikt, ka viņi ir gatavi kandidēt šim amatam. Paldies, saka priekšsēdi, vai ir vēl citi kandidāti trešā vīdes priekšsēžamatam? Ja nav, tad arī mēs atkal varam ar aklamāciju apstiprināt. Un tad nākamais pēdējais balsojums par ceturto grupas vicepriekšsēdi atkal eh, lūkšu nosaukt kandidātus. Lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Zaļo grupa piedāvā Mikalis Tremapolus, tātad Grieķu pārstāvu kandidatūru, un kas, jo īpaši interesēs par jautājumiem, kas saistīti ar Balkāniem un Vidusjūru. Es gribētu izmantot šo iespēju arī, lai apsveiktu jūs priekšsēdētājs kundze un lai novēlētu jums un jūs pirējam lielisku darbu šajā sasaukumā. Thank you very much. Uh, can we... Paldies, vai varam Trimopols kungam jautāt, vai jūs piekrītiet kandidēt uz šo amatu? Jā, no savas puses es gribētu arī sākt ar apsveikumu jums, kundze, par, ar ievēlēšanu amatā un arī paziņot, ka es piekrītu kandidēt uz šo amatu. Jā, mums mazliet ir laika nobīde ar tulkojumu, bet paldies par piekrišanu. Vai ir citu kandidātu šim amatam? Ja nav, tad atkal mēs varam ar aklim, aklamāciju apstiprināt kandidātu. So I, I like... Tagad es gribētu pateikties visiem par šo raito um, darbu un tagad izmantot divas minūtes jūsu laika, lai pateiktos jums eh, ļoti par jūsu uzticību, ko jūs man esat dāvājuši. Būšu pieejama, būšu efektīva, būšu uh, čakla eh, šīs grupas vadītāja. Protams, ka mums būs jāstrādā visiem kopā un jā. Uh, rod konsens, eh, jo izaicinājumi ir kopīgi, vīzijai jābūt kopīgai visu politisko grupu starpā. Un balstīsimies uz komitejas sasniegto pagātnē. Komiteja ir eh, veikusi smagu darbu pēdējo piecu gadu laikā. Es ceru, ka politiskās debatas, kas ne tikai ir svarīgas eh, tuvākos gados, ne tikai tāds mums būs, bet būs arī ļoti konkrēts darbs, ko šī komiteja veiks. Un es jūtos atbildīgi iestāties par mūsu mērķiem un veicināt radošu pieeju mūsu komitejas darbā. Tātad vēlreiz paldies. Tagad es saprotu, ka varam tūlīt pats uzsākt savu parasto sēdi, slēdzam formā šo pirmo sēdi, Un tagad sāksim savu parasto sanāksmi. Mums ir darba kārtības projekts, kas ir ticis izdalīts, kur, kas ir, cik es saprotu, arī jūsu priekšā, jo pirmais būs darba kārtības pieņemšana, protams, šai sanāksmē. Es informēju, ka nesam saņēmuši nekādas priešlikumus attiecībā uz darba kārtības grozīšanu. Tātad, ja tagad neizskanēs eh, tādu priekšlikumu, tad eh, darba kārtība eh, tādā formā, kā tā ir izdalīta, tiek apstiprināta. Tātad nav grozījumu, vēlreiz jautāju, nav. Paldies, tad apstiprinām darba kārtību un ļaujiet teikt, ka reģi komitejas sanāksmes protokols, 16. aprīļa sanāksmes protokols, nu pat ir ticis eh, izdalīts informācijai, kā jaunam parlamentam mums nav jāapstiprina šis protokols, eh, tas ir jums zināšanai izplatīts. Un līdz ar to mēs varam pievērsties trešām darba kārtības punktam priekšsēža paziņojumi. un gribētu trīs, pa trim lietām runāt zem šī darba kārtības punkta. Pirmkārt, attiecībā uz atzinumu budžetam, kas ir ļoti steidzams jautājums mūsu komitejas darbā tuvākajās nedēļās. Es gribētu jums atgādināt, ka mums bija iepriekš nosaukt uh, atzinuma aut, uh, eh, autora Peča kundze no EPP bet viņa nav uh, tikus no jauna ievēlēta, tā tad mums ir izaicinājums, I, un izaicinājums tas tiešām ir, jo laika ir maz, tā tad mums ir jāpieņem budžeta uh, atzinums, uh, bet mums ir vajadzīgs uh, referents par šo jautājumu. Un tradīcija ir tāda, ja laika ir ļoti maz un ir samērā nekontroversiāli jautājumi, tad parasti uh, priekšsēdis eh, būtu šādos jautājumus referents. Un eh, šādu priekšlikumu arī es jums tagad gribētu izteikt, vai mēs varētu piekrist, ka komitejas priekšsēdu eh, būs referenti par 2010. gada budžetu. Lūk, priekšlikums. Lūdzu, Lambert. Dankjewel, voorzitter, inderdaad. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau to pateicāt. Pēčs kundze nav tikusi ievēlēta atkārtot un kā reģionālās attīstības komiteja, gatavojoties šīm te diskusijām par budžetu, mums ir jāsagatavo savus atzinums, un es domāju, ka tā metoda, kur mēs izmantojām iepriekšējā sasaukumā, ir bijis piemērot, proti priekšsēdētājs kļūst par atzinumu sagatavotāju un uh, līdz ar to mums izdodas sagatavot atzinumu nepieciešamajā laikā, laika termiņā. Raugoties uz šo dokumentu, es gribētu pasvītrot vienu punktu, kā reģionālās attīstības komitejai. Mēs, mums bija jāiesniedz vairāk jauni projekti, Lambert, par to mēs runāsim piektajā darba kārtības punktā, saka priekšsēdētāji. Jūs vienkārši paskaidrojiet, kas attiecas uz uh, atzinumu sagatavotāju. Paldies. Vai ir vēl kādi komentāri par, uh, uh par šo mūsu atzījumu? Šoties kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdes kundze. Ļaujiet man tomēr jautāt, jūs nu pat sniedzāt paziņojumu Proti, jūs teicāt, ka interešu konfliktu gadījumā jūs tomēr uh, attiecīgās sensitīvos jautājumus ievērot, un budžets ir tāds, ko komisija ir ierosinājusi, un jūs tagad kā priekšsēde uzņemtos atzinumu sagatavošanu par šo budžetu, tad es uzskatītu to par problemātisku. Tādēļ es uzskatu, ka tas būtu labi, ja kāds no vicepriekšsēdiem žiem to darīt vai eh, kāds no jūsu grupas Eh, un bez tam jau par šiem punktiem arī mums satriski vēl jādiskutē. Uh, well, Paldies par komentāru. Man nav iebildumu. Tātad, ja jūs gribat eh, pirmo vicepriekšsēdi ierosināt, eh, man lūdzu tā varētu darīt, vai vēl citu komentāru. Krels kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdes kundze. Man jāsaka mūsu grupas vārdā, es piekrītu priekšlikumam, ka priekšsēdi to darītu. Uh, Arī es neskatu šeit, ka te būtu kāda problēma, jo pagājušā un iepriekšējā gada budžeta debatēs eh, komitejā nebija problēma ar eh, komisiju, bet mums kopīgi bija problēma ar padomu. Tādēļ šeit šāda interešu konflikta nav, bet es pie debatēm gribētu tāpat kā Fanistelora kungs piebilst, ka pagājušā gadā ieviestie pilotprojekti projekti būtu atkal jāiekļauj eh, šajā budžetā 2010. gadam, tādēļ, ka pilotu projekti ilgs divus gadus un tiem ir vajadzīgs attiecīgs, eh, attiecīgi iekļaušana budžetā. Jā, es eh, vēlreiz gribu atgādināt, ka debats būs pie piektā punkta, bet tagad ir Šeters kundzes priekšlikums. Es nezinu, vai kāds vēl gribētu par to komentēt. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdas kundze. Es esmu referents par nākamā gada budžetu un šajā kap, eh, funkcijā, kā šīs komitejas eh, tikai eh, locekļu aizstājies, es gribētu teikt, ka mūsu galvenā budž, debata būs ar padomu, tātad parlaments groza budžeta projektu, EPP, viņiem ir svarīgi e, fona informācija, tā es neredzu nekādas problēmas ar to, ka jaunā priekšsēdi e, bijusī e, reģionālās attīstības komisāra šo darbu veids. Manuprāt, tā, tās ir muļķības ierosināt, ka mums ir vajadzīgs īsts debats, jo patiesībā uh, mūsu galvenā spriedze ir tieši ar padomu. Eh, paldies par jūsu komentāru. Eh, vai ir vēl kādu komentāru? Tad, tad es gribētu četras kundzei jautāt, vai viņi tā kā patur spēkā savu priekšlikumu. Tādā gadījumā mēs koordinatāru sanāksmē risināt šo jautājumu pēc tam un tad risināt to savādāk. Jā, lūdzu. Jā, mēs kā zaļie paturam spēkā savu pozīciju. Labi, jautājums tiks risināts koordinatoru sanāksmē. Es gribētu jūs informēt, ka koordinatoru sanāksme arī sināsies tūlīt pat pēc mūsu parastās sēdes. Tagad gribētu tikai paziņot, ka grozījumiem tagad ir atvērts uh, termiņš un galtermiņš būs 10. augusts un balsojums būs 2. Eh, septembra sēdes sākumā, jo mums ir liels laiks spiediens. Tātad piekrītam šo jautājumu attiecībā uz uh, atzinumu sagatavotāju uh, risināt koordinatoru sanāksmē. Mans otrs paziņojums pie šī dienas kārtības punkta attiecās uz jaunā komisāru uzklausīšanu Renās politikas jautājumos. Jūs varbūt ziniet, ka priekšsēžu konferencē 9. jūlijā tika panākta vienošanās par vienkāršāku procedūru vienkāršot procedūru šai klausīšanai un, dezign... un eh, gaidāmais komisārs 2. septembrī komitejas sēdē eh, stādīsies priekšā, eh, tad sekos koordinatoru sanāksmi, kas izvērtēs uzklausīšanu un prezentēs tās rezultātus priekšsēžu konferencei parlamentu priekšsēžu konferencē. Un balsojums par apstiprināšanu būs septembra sēdē. Un trešais, pa ko es gribētu jūs informēt, e, arī jums uz galda priekšā ir dokumenti par Mekomānu koheizijas politiku un daudzas piebildes, kas jūs cerams uzskatīsiet par uh, liederīgiem, tas pat, pat labam tikai ir angļu valodā piems, bet viss citu valodu versijas tiks septembra gaitā elektroniski izdalīts. Šeit jūs atradīsiet, un tas ir īpaši svarīgi laikam jaunajiem mūsu grupas deputātiem. Jūs atradīsiet informāciju par politiku, attiecībā uz galveniem šīs politikas aspektiem, bet ir arī informācija par komitejas praktisko darbošanos, kā varbūt es to varētu apzīmēt, sekretariāts, politisko grupu padomnieku loma un daudz citi jautājumi. Ja jums ir vajadzīga jebkāda veida papildu informācija par politiku un par komiteju, Sekretariāts ir jūsu rīcībā katrā laikā, kad vien jums tas varētu būt vajadzīgs. Tas bija trešais pēdējais punkts manos paziņojumos. Līdz ar to mēs varētu tagad ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta, ja nav citu komentāru. Ceturtais darba kārtības punkts ir sēžu kalendāra apstiprināšana 2009. gadam. Un arī šis kalendārs jums ir izdalīts. Gribētu jūs informēt, ka šis sanāksmi kalendārs vienbalsīgi tika pieņemts iepriekšējā komitejas sastāvā, un ja nekādu lūgumu izmaiņām nav, nekādu grozījumu nav, tad eh, nav vajadzīgs balsot. Un ja neviens neko nevēlas grozīt, tad uh, šīs te uh, dienas, uh, kas ir noteikts kā komiteja sanāksmi dienas 2009. gada atlikušajai daļai, ka tas tiek apstiprināts. Redz, ka neviens neko nevēlas komentēt vai mainīt, tad mēs varam uzskatīt šo uh, sarakstu kā pieņemtu. Tagad mēs varam pāriet pie piektā punkta, kas ir 2010. gada budžets, trešā iedaļa, Protams, ka šis ir būtisks brīdis uh, gadā, un tas ir būtisks mūsu komitejas darba elements, um, proti budžets. Sekretariāts pa šo uh, laiku ir sagatavojis atzinumu projektu, tas jums arī ir izdalīts, un gribētu teikt, ka tad atkārtojot to, ko teicu savā ievadrunā, ka grozījumu termiņš tagad ir noteikts šim atzinumu projektam. Un mēs balsosim par šiem grozījumiem un par um, atzinumu projektu nākamās sēdes sākumā, kas notiks 2. septembrī šogad. Un tagad uh, mēs varam sākt debatas, sapratu jau uh, no izteiktiem komertēriem, tā starpā izteicās Van Nistelrāja kungs un arī citi vēlējas izteikties, tāpēc mēs varam tagad sākt debatas. Eh, Priekšsādātājs kundze. Nedomāju, ka mums būs vajadzīgas garas debatas, jo virkne jo no jautājumiem, kas šeit ir apspriežami, ir tādas lietas, kas te jau ir apspriestas. Piemēram, piektais punkts, e, tas ir ļoti skaidrs, ja padome samazinās reģionālās attīstības budžetu, tad, e, manuprāt, šī ir piemērota reakcija. Un e, tas ir tikai mūsu komitejas garā, ka mēs tā reģējam. Mēs vēlamies saglabāt eh, budžetu sākotnējā līmenī. Tas te ir iekļauts un tas ir labi, un tas nozīmē, ka tas tiešām ir mūsu eh, komitejas viedoklis. Gribēju izteikties par ceturto punktu, un tas tiešām ir kaut kas, kas mūsu komitejai ir ļoti svarīgs. Es zinu, ka visas komitejas, ieskaitot šo komiteju, pagājušajā gadu uzskatīja, ka ir jāuzsāk inovatīvu pilotu projektu, un mēs ļoti skaidri izvēlējāmies trīs Eh, konkrētus tematus, kas bija eh, pirmkārt eh, kohēzijas politika globālā līmenī, un to mēs tiešām ar lielu interesi skatījām. Mēs vēlējāmies paraudzīties, uh, kā mēs esam strādājuši, kā ir panākti mērķi 2030 gados kohēzijas jomā, un tad mēs to varētu pārvērst globālākā mērogā un to apspriest ar apvienotajām nācijām. Tas ir viens no projektiem, pie kā ir strādāts divus gadus. Un ja no tā būs uh, veidoti pozitīvi rezultāti, tad tas varētu kļūt par tādu uh, pastāvīgu budžeta pozīciju un saņemtu finansējumu. Un tad mums ir vēl divi projekti, proti Erasmus programma, kas uh, atbalsta uh, vēlētus vietējos un reģionālos pārstāvjus. Mums tas ir ļoti svarīgi. Un trešais projekts ir uh, Romu kopienu integrācija dažādās Eiropas Savienības valstīs. Uh, Tagad mēs esam izņēmuši ārā Erasmus projektu, jo 2010. gadam tur nebija budžeta pozīcijas. Tas tā ir, bet uh, ko mēs vēlamies šeit redzēt ne tikai, uh, lai tiktu uzsvērts ceturtais punkts, bet septembrī vai pēc iespējas drīzāk mēs vēlētos saņemt informāciju no komisijas par panākto progresu, jo komitejā viss bija ļoti entuziastiski, bet es tagad gribētu uzzināt, kāds progress ir panākts. Uh, Tātad mēs atbalstīsim šos te prasību 2 miljonu projektam 2010. gadā, bet mēs gribētu saņemt arī plašāku informāciju no komisijas par to, kas ir noticis. Kronstants Krēla. Jā, paldies priekšsēdātais kundze. Uh, Es arī gribētu atgādināt, ka mums noteikti vajadzētu parūpēties par to, lai tie pilotu projekti, kas ir iekļauti pagājušā gadā budžetā, lai tie arī turpmāk tiktu finansēti ar līdzekļiem. Būtu tiešām labi, ja komisija mums varētu sniegt ziņojumu par to, kas vispār jau ir noticis, un es domāju, ka šogad jo pilotu projekti tiešām turpinās divus gadus. Vai mums šogad nevajadzētu sākt domāt par jauniem pilotu projektiem? Tātad nevis domāt par jauniem pilotu projektiem, bet uh, vispirms pabeigt tos, kas ir iesāktie projekti, un pēc tam tad uh, um, mēs varētu skatīties, kas tad ir no tiem pilotu projektiem izveidojies, un tad ar to turpināt. Un es zinu, ka šo, šajā izpratnē um, šo te atzinumu par budžetu mums vajadzētu nedaudz vēl grozīt. Thank you very much. Paldies. Jā, lūdzu. Jā, Frau Vorsitzende. Jā, priekšsēdētājs kundze. Es atvainojos. Are you hearing me or not? Is it... Jūs man varat dzirdēt, paldies. Es gribēju tikai pajautāt vienu lietu. Cik es zinu, šajā te 2010. gada uh, budžeta dokumentā ir divas lietas. Jaspers un Erasmus pilotprojekti. Viena vienkārša lieta. Cik es zinu, dalību valstīm ir jāiesniedz visa dokumentācija attiecībā uz eh, reģionālās attīstības fondiem līdz pagājušā gada beigām, un tad komisija no savas puses uh, analizē, vai dalībvalsts ir izpildījušas visus savus uh, maksājums un uh, atmaks uh, reģionāliem fondiem. Šajā dokumentā ir runa par kohezijas fondiem. Šis laika grafiks vēl nav noslēgts, cik es zinu, dalību valstīm vēl ir laiks iesniegt vajadzīgos dokumentus par to, kā kohezijas fonda tiks pieņemta šajā te laikā. Bet te nekas nav runāts par reģionālo fondu programmu izpildi. Uh, dalību valstīm, un tas varētu ietekmēt, eh, vai, vai nevarētu ietekmēt 2010. gada budžetu. Es īsti nesaprotu varbūt situāciju. Tātad mums ir diskusijas par 2010. gadu. Kas tad ir ar struktūru fondu rezultātiem 2004. līdz 2006. gadam? Pagājušā gada beigās eh, dokumenti tika iesniegti, vai tas tiek vēl apspriests? Paldies! Yes, please. Mm -hmm. Jā, lūdzu. Vēl kāds gribēja izteikties. Priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, es arī gribēju par to pašu runāt. Visu laiku mēs saņemam informāciju, ka līdzekļi tiek sniegt ļoti lēni, bet, lai runātu par nākamo budžetu, ir uh, svarīgi zināt, vai uh, tagad ir tikai tāds brīdis, kad netiek izmantot līdzekļi, nav vajadzība pēc šiem līdzekļiem. Tāpēc es arī gribētu lūgt, lai mums tiek laicīgi sniegt informāciju par to, kādi ir budžeta atlikumi, tātad kā tiek īstenots operacionālās programmas šobrīd budžeta izpratnē. Uh. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu ungāru valodā. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy a költségvetési egyeztető eljárás. Ļaujiet man priekšsēdētājs kundze izteikties par budžeta savienāšanās procesu. Jautājumi, kas šeit tiek uzdoti, tie ir jautājumi, kas parādījās arī samierināšanās sēdē. Un uh, parlamenta puses uh, vārdā mēs sniedzām tādu vienpusēju deklarāciju. Mēs atbalstījām komisijas spērtos soļus, uh, lai nodrošinātu maksājumu pātrināšanu, tātad viņi mēģinās maksājumus pātrināt. Uh, ir jau pavasarī pieņemti parlamentā lēmumi. Uh, šajā sakarā, un mēs ieteicām veikt papildus pasākums. No otras puses, man ir liels prieks, ka šis jautājums tika pieminēts, proti, ka nav uh, pietiekami nodrošināt, lai dalībvalsts šo naudu iztērē. Mums ir uh, jāvērtē arī, cik efektīvi šī nauda ir iztērēta. Uh, vai šī nauda ir izmantota, lai nodrošinātu mērķu izpildu. Tāpēc mēs šo naudu piesniedz, pies, piešķīrām, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Un uh, šajā deklarācijā mēs pievērsām uzmanību arī tam, ka šis budžets, pie kur mēs strādājam, iekļaujas uh, šajā te visā krīzes kontekstā. Tā tas ir jāskat. Mēs redzam, ka komisija cenšas uh, piedāvāt dažādas palīdzības plānus un uh, meklēt risinājumus līdzekļiem, avotus līdzekļiem, bet mēs varam konstatēt, ka ir ļoti liels naudas pieejams kohēzijas politikas ietvaros, kas tiek piešķirtas mērķiem, kas var palīdzēt pārveidot ekonomiku. Un jautājums ir tāds, vai visas dalībvalstu programmas iet šajā virzienā. Protams, dalībvalsties programmas ir ļoti atšķirīgas, bet šeit mums varbūt vajadzētu uh, uzsvērt to, ka eh, dalība valstis var mainīt savus prioritātus un mērtiecīgāk uh, iztērēt šo naudu, lai veicinātu nodarbinātību, lai uh, veicinātu ekonomikas aktivitāti, radītu jaunas darba vietas un tā tālāk. Šāda uh, vienpusēja deklarācija uh, tika pieņemta samierināšanās procedūrā To pieņēma Eiropas parlaments un mūs informēja, ka padome šo jautājumu skata diezgan labvēlīgi. Un tā kā šis ir ļoti uh, svarīgs jautājums, tad uh, padome uh, vēlētos pie šī jautājuma atgriezties septembrī un iespējams, ka būs uh, divkāršs atbalsts šim jautājumam. Cik es zinu, tad um, šīs komitejas filozofija um, uh, vienmēr ir bijusi tāda, ka šis jautājums tur arī iedarās un uh, kā šī jautājuma referents. Es īpašu nozīmi pievērsīšu reģionālas attīstības jautājumiem, un es uh, domāju, ka mūsu manevrēšanas iespējas, uh, kas, protams, nav lielas, bet tās būs jāizmanto. Uh, Es pilnībā varu atbalstīt šo te atzinumu projektu versiju. Paldies. Jā, dank, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka budžeta komitejai uh, komisija tik un tā iesniegs skaitļus par to, kāda ir darbības programma izmantošana reģionos. Tāpēc uh, es domāju, ka mums arī būs viegli šo informāciju iegūt. Tikai viena piezīme Ja mēs saņemam skaitļus, tad mēs tos saņemsim par 2008. budžeta gadu, un tas ir tas gads, kurā lielākā daļa darbības programma tikai tika apstiprināts, un jūs visi ziniet, eh, varbūt jūs vēl to neziniet, bet eh, pēc četrām nedēļām to jūs arī uzzināsiet, ka programmu sākums nemaz nebija tik vienkāršs eh, reģionos. Tātad lūdzu ņemiet vērā to, ka uh, ja izmantošanas pakāpe 2008. gada līdzekļiem vēl nav bijusi tik augsta, kā mēs to vēlētos, mums nevajag, mēs nevaram reaģēt samazinot līdzekļus 2010. gadā. Atgādināšu, ka ir noteikums, proti N plus 2 vai N plus 3 noteikums, kas nozīmē, ka reģioniem ir jāizmanto līdzekļi, uh, pēc tam, kad šie projekti ir sākušies, pēc diviem vai trim gadiem, lai varētu tiešām to visu arī realizēt. Reģionos mums, kā budžeta lēmēja institūcijā, ir, protams, arī jāsniedz vajadzīgie līdzekļi. Visādi citāti mēs jau to nevaram atlikt tālāk uz aizmuguru. Mm, ir tā, ka 2009. gadā neizmantotos līdzekļus mēs nevaram izmantot vēl 2013. gadā. To jau mūsu budžeta regula nemaz nepieļauj. Tāpēc mums no vienas puses ir jāmēģina panākt, lai darbības programmas ātri un labi, tādā izpratnē, kā mēs to pieņemam šeit parlamentā, tiktu īstenots, bet no otras puses, lai eh, tiktu sniegt arī nauda, eh, lai attiecīgajā laika periodā to var arī izdot izmantot. Un mana pieredze uh, ir tāda, ka komisija uh, diezgan labi spēja novērtēt šo te vajadzīgo līdzekļu apjomu un izsniegt šos līdzekļus, un ja ir mazāk līdzekļi, tad par maz līdzekļu, tad to var uh, koriģēt ar budžeta grozījumiem. Bet uh, vienmēr tā ir bijis šī komiteja, vienmēr tā ir rīkojusies, ka uh, Uh, atsaucoties, mēs atsaucamies tātad uz komisijas provizorisko budžetu projektu. Un uh, padome uh, nav darbojusies tā, ka tā, kā tas būtu mūsu un reģiona interesēs. Paldies! Vēl kādi komentāri par budžetu? Gribētu lūgt, vai šeit ir kāds komisijas pārstāvis šeit, varbūt viņš vēlētu izteikties. Ja nē, tad mēs varam uh, jums nosūtīt pieejamo informāciju pēc iespējas drīzāk. Sekretariāts par to varētu parūpēties. Šreiders kundz, lūdzu. Gribēju pavisam īsi piebilst, ka mēs, kā zaļie, iesniegsim grozījumus. Mēs uzskatām, ka daudzi līdzekļi nav izmantoti tā, kā um, parlaments un komisija vēlētos, tātad uh, klimata pārmaiņām un bieži vien ir bijuši konflikti ar vides likumdošanu, un šajā aspektā mēs gribētu attiecīgas piezīmes budžetā ieviest. Mēs eh, nepiedāvāsim jaunas budžeta pozīcijas, bet eh, mēs piekrītam, ka tas, par ko ir bijusi arī vienošanās, proti, ka šie pilotprojekti ilgst divus gadus, ka tas ir tā jāturpina. Un um, šeit mēs. Um, atbalstīsim šo te divu pilotu projektu turpināšanu kopā ar tām politiskajām grupām, kas to atbalsta. Paldies, vai ir vēl kādi komentāri? Tātad mēs varam vienoties par to, ka sekretariāts saņēms vajadzīgo informāciju un nosūtīs jums to pēc iespējas drīzāk. Gribēju tikai apstiprināt, ka tad, kad komisija eh, sagatavo uh, apropriācijas un maksājumus, uh, tātad šo provizorisko budžetu projektu, uh, lai dotu to parlamentam, tad tā ņem vērā pirmkārt uh, to, cik tālu katra no darbības programmām ir tikusi savā darbā, bet tā skatās arī uz pagātnes pieredzi citās programmās, vienkārši lai uh, objektīvi izvērtētu situāciju. Tātad mēs varam vienoties par to, ka sekretariāts uh, nosūtīs šo informāciju un 10. augusts ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Vēlreiz to gribu uzsvērt. Un paldies! Tad mēs varam pāriet pie pēdējā darbkārtības punkta, kas ir citi jautājumi. Ja pareizi saprotu, jā, citi jautājumi. Vai kādam ir kādi citi jautājumi, ko vēlētos pieminēt? Ja nē, tad eh, varu noslēgt šo sēdi un gribētu lūgt biroju un koordinātorus palikt šeit uh, uz koordinātoru sēdi. Visiem pārējiem novēlu jauku.